Uh, welcome, uh, Madam Tyson. Esiet sveicināti, Taisnes kundze komisāra amata kandidāta nodarbinātības, sociālo lietu, prasmu un darbu spēku mobilitātes jomā. Jean-Claude Juncker eh, eh, misijas vēstulē rakstīts, ka taisnība skundze strādās pie projektiem, kurus koordinē vicepriekšsēdētājs darba vietu un konkurētspējas jomā, tāpat arī eiro un sociālo lietu jomas vicepriekšsēdētāju. Viņš ko cieši sadarbosies ar komisāru, kurš atbildīgs par ekonomiku, finanšu jautājumiem un nodokļu jautājumiem. Taisens kundze saņems atbalstu no komisijas dienestiem. ģenerāla direktorātu kurš atbildīgs par sociālajām lietām. Tāpat arī darba tirgu reformu, prasmu un kvalifikāciju, profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības politikas un cilvēku ar invaliditāti tiesību un Eurostatu nodaļu atbalstu. Viņa būs atbildīga par attiecībām ar četrām aģentūrām - Eiropas darba, drošības un veselības aģentūru, profesionālās izglītības aģentūru, dzīves un darba apstākļu uzlabošanas aģentūru un Eiropas mācību fondu. Saskaņā ar apstiprināšanas vadlīnijām par to, kā tiek apstiprināta komisija, Eiropas parlaments izvērtē komisāra amata kandidātus pamatojoties uz, un tagad es citēju, vispārējo kompetenci, Eiropas virzību un personīgo neatkarību. Tiek izvērtēta kandidātu zināšanas par attiecīgo tēmu un komunikāciju prasmes. Pirms uzklausīšanas es varu pateikt sekojošo. Jūs esat rakstiski sniegusi atbildes uz jums izsūtītajiem jautājumiem. Rakstiskās atbildes ir visās oficiālajās valodās izplatīts deputātiem, līdz ar to esam labi sagatavojušies mutiskiem jautājumiem. Pavisam īsi par debašu struktūru. Taisnības kundzei būs sākuma uzruna, neilgāk kā 15 minūtes. Tāpat arī līdz 5 minūtēm viņai e, būs laiks sanāksmes noslēgumā. Pēc ievada sekos 45 jautājumu no deputātiem Debatas notiks pēc e, tā dēvētā pingpong principa trīs minūšu sadaļās. Tas nozīmē, ka viena minūte ir paredzēta jautājumam un divas minūtes atbildēji. Tā kā plānoto jautājumu skaits ir ļoti liels, ļoti rūpīgi sekosim līdzi laika ievērošanai. Ja runātājs nav klāt tam, tam paredzētajā laikā, viņš vai viņa tiek izlaists sarakstā. Nebūs nekāda brīvā mikrofona procedūra. Nodarbinātības lietu komiteja ir galvenā atbildīgā komiteja par šo uzklausīšanu, bet arī kultūras lietu komiteja un sieviešu tiesību komiteja piedalās šajā uzklausīšanā kā iesaistītās komitejas. Esiet sveicināti, mums kolēģi arī no šīm divām komitejām. Kā tas ir norādīts runātājs sarakstā, šie kolēģi arī uzdos jautājums saskaņā ar savu komiteju kompetenci jomām. Pirmajā kārtā jautājums uzdos koordinātori un viens pārstāvis no pie politiskajām partijām nepiedarošiem deputātiem. Vēlos norādīt, ka tulkošana tiek nodrošināta 23 valodās. Visi runātāji līdz ar to var izmantot savu dzimto valodu. Es arī tāpat darīšu, pavisam drīz jau. Runātājiem tiek atgādināts, ka viņu sacīdais tiks tulkots. Līdz ar to ir nepieciešams nerunāt pārāk ātri. Tesens kundze ir informējusi, ka izmantos savu dzimto valodu, holandiešu, sniedzot atbildes, jo viņa vēlas izteikties pēc iespējas skaidrāk un precīzāk. Es domāju, ka citi kolēģi labi ir informēta par to, ka Taisins kundze ļoti labi pārvalda arī angļu un franču valodas. Šī uzklausīšana tiks translēta tiešraidē parlamenta mājaslapā un pēc tam būs pieejams arī video ieraksts. Tālāk es pārēju savu dzimto valodu, zviedru. Un pavisam īsi ievadu uzruna no manas puses. viena no vis stingrākajām, nemainīgākajām atmiņām par vēlēšanām šajā gadā bija telefons zvans no vikāra, kurš strādā, kura strādā Zviedrijā dienvidos kādām baznīcām. Viņa bija ļoti nobažījusies, par eh, to, ko viņa bija novērojusi automašīnu stāvvietās, kur milzīgs eh, smago automašīnu skaits, kas tur gaidīja kravas. Dažkārt paši šoferi arī dzīvoja šajās automašīnās. Lielākā daļa no viņiem nebija nekāda kolektīvie līguma, ne arī kāda cita aizsardzība. Viņiem netiek maksāts, ja viņi nestrādā, nebrauc. Mājās viņi nevarēja doties, problēmas ar pārtiku, higienu, un Zviedrijā ziemās laiks var būt skarbs. Daži centās sasildīties ar improvizētajiem ugunskuriem pārāk dārgi bija darbināt automašīnu dzinējus, lai sasildītos. Neapšaubām tā ir problēma, kas skar arī citas nozars Eiropā. Tad līdzīgas problēmas ir citās nozarēs arī sievietēm. Šodien daudzi noteikumi un cilvēku tiesības krīzes dēļ tiek ignorēts Cilvēki, kuri vienkārši vēlas strādāt, ir ne tikai bez darba, bet viņiem nav arī tiesību. Diemžēl Eiropas Savienība ir ļoti tālu no mērķiem, kas nosprausti Eiropas 2020 stratēģijā. Visā pasaulē 20 miljoni cilvēki ir, nobaž, ir eh, apdraudēti. 2,4 miljoni tiem ir bērni bezdarbs Eiropas Savienībā šobrīd veido 22%. Ir liels atšķirības ar situācijām dalību valstīs. Dažās valstīs e, šis bezdarba līmenis ir tik liels, ka varētu teikt, ka vairāk kā pusi no jauniešiem valstī ir bez darba. To mēs redzam pēc Eiropas vēlēšanām, paskatoties uz Eiropas politisko karti. Tā arī kā izpausmes vilšanās un izmisumam daudzi pievērsušies populistiskām partijām. Mūsu uzdevums nākamajos piecos gados ir risināt darbu tirgus problēmas un radīt ilgspējīgas darba vietas. Nesacenšoties ar zemām algām un neatbilstošiem darba apstākļiem, jānodrošina visiem ir vienādas iespējas darba tirgū. Un tas nozīmē, ka mums ir jāspēj rīkoties pārliecinoši. Neapšaubām, ka jaunai komisārai šajā jomā būs daudz svarīgi jautājumi. Gan es, gan citi Eiropas Savienības pilsoņi vēlas jauno komisāru redzēt kā pietiekam gudru pietiekam spēcīgu, lai virzītu šīs pārmaiņas. Vairs nav laika sēdēt un neko nedarīt, ir laiks rīkoties. Un šobrīd tad došu vārdu Taisens kundzei, lai viņi iepazīst